prezidentūru un padomi ir parakstīti trīs akti saskaņā ar 78. pantu, un šo juridisko aktu nosaukumi tiks publicēti šīs plenārsēdes protokolā.